Un e, tagad e, būs vēl daži citi paziņojumi. Ir daži tiesību akti e, pieņemti un arī no pado priekšēdētāja valsts ir, un es parakstīšu desmit tiesību aktus saskaņā ar 74. pantu parlamenta reglamentā. Un šo tiesību aktu nosaukumi būs minēti uh, mūsu protokolā. Eh, Paskāla Grinī